punktu. Un 11.30. Uh, ceturtdien mēs par to balsosim. Tagad nākamais punkts. Finansiālās palīdzības sniegšanas mehānisms dalību valstīm, kuru naudas vienība nav eiro, starp posma ziņojums, ko sagatavoja Hubneres kundze. Došu vārdu uzreiz Hubneres kundzei mūsu ziņotājai četras minūtes. Paldies priekšsēdētāji! Reformas krīzes laikā koncentrējās uz eirozonu, un tas ir pareizi, jo mums ir jādomā no jauna par mūsu kopējas valūtas struktūru un arhitektūru, bet mēs nedrīkstam, ka Eiropai jābūt vienotai un jābūt vienotam arī kopējam tirgum. Šajā uh, sarežģītajā laikā uh, maksājuma bilances mehānisms uzsver vajadzību iekļaut arī ne eirozonas valstis sniedzot finanšu palīdzību makroekonomisko grūtījumu gadījumos. Pārskatot um, šo mehānismu, mēs ļausim arī ne uh, eirozonas valstīm uh, izmantot piesardzības mehānismus. Uh, Šis mehānisms ļauj atbalstīt valstis un novērst problēmas, pirms tās pārvēršas par apdraudējumu finansiālajai stabilitātei, jo šādi draudi var būt lipīgi un izraisīt lavīnas efektu. Ir svarīgi ne tikai iekļaut ne eirozonas valstis, bet noteikti arī um, atbildību par palīdzības saņemšanu un attiecīgas saistības uh, palīdzības saņēmējiem. Vadlīnijās ir noteikts, ka jāveic ilgtspējības analīze un um, jāpārveido makroekonomiskā programma. Mēs cenšamies šo, progresu, šo procesu padarīt caurskatāmu un veicināt starp institūciju dialogu sniedzot finansiālo palīdzību. Ne Eirozonas valstis būs iekļautas divpakas uh, aptvērumā kur runa ir par finanšu jautājumiem un finanšu palīdzību, galvenokārt, protams, Eiropas eirozonas ietvaros. Bet, kā es uztveru, mūsu mērķis ir kopējais tirgus. Ņemot vērā pašreizējās diskusijas par Eiropas Banku Savienību, tas jo īpaši ir svarīgs. Ja mēs vēlamies, lai Banku Savienība būtu veiksmīga, tad mums ir jātiecas pret visiem tās dalībniekiem vienlīdzīgā veidā Mums ir vajadzīgs kopīgs uzraudzības mehānisms šīs banku savienības ietvaros, un tāpēc mēs nosakām vienādas tiesības un vienādus pienākumus. Arī uh, finansiālā piesardzība ir vajadzīga arī ne eirozonas valstīm, jo reformas uh, var no, novest pie uh, konsolidācijas vajadzības un noteikti stingras banku rekapitalizācijas prasības. Un mēs Eh, esam paredzējuši, ka ISM mehānisms palīdzēs daļēji veikt banku rekapitalizāciju. Mēs ierosinam gatavot arī netiešo banku rekapitalizācijas mehānismu ne Eirozonas valstīm. Šo valstu valdības varēs šo mehānismu izmantot, eh, paņemot aizdevumus, lai rekapitalizētu savas finanšu iestādes. IFSM mehānisms, uh, kas paredzēts visām 27 valstīm, drīz pārtrauks savu darbību. Un mēs varam uz uh, bilants mehānismu pārnest atlikušo finansējuma daļu. Mums vajadzētu arī padomāt par iespēju ļaut ne Eirozonas valstīm piedalīties ESSM mehānismā. Tad banku uzraudzības mehānismā, eh, lai gūtu vislabākos panākumus. Šī atbalsta mehānisma pārskatīšana ir ļoti svarīga. Tās sniedz eh, ziņas ne tikai par atbalsta sniegšanu, bet arī par to, ka reformas visur Eiropas Savienībā ir svarīgas visai Eiropas Savienības valstīm, ne tikai uh, Eirozonas valstīm. Paldies! Liels paldies! Un tagad došu vārdu Olijam Reinam. Paldies! Godātie locekļi! Vispirms gribētu pateikties referentei un parlamentam par šī priekšlikuma strauju izskatīšanu, arī ekonu komitejai un Danitai Hibnerei un arī ēnu referentei par konstruktīvo dialogu, kā mēs veicām šo darbu pēdējo mēnešu laikā. Tagad, kad ir sasniegts politisks, uh, politiska vienošanās par šo divpaku mehānismu, ir nepieciešams veidot stabilitātes mehānismus, pārskatīt to eksistenci un sistēmu. Nepievēršoties pārāk šauri eirozonai ir ārkārtīgi svarīgi, un tāpēc jaunais komisijas priekšlikums, kas pārskata esošo uh, Eh, regulācija ir ārkārtīgi svarīgs. Esoša regulācija nav pietiekami laba bijusi, lai varētu darboties jaunajā eh, vidē, un mēs esam izstrādājuši SFSM priekšlikums. Regulācija arī neņem vērā nesenās reformas ekonomiskās pārvaldības jomā, kas ir nepieciešams, lai stiprinātu ekonomikas uzraudzību. Uz šāda fona jaunie komisijas priekšlikumi, kas balstās uz vecajiem, iet uz priekšu, sniedzot ne eirozonas locekļiem dažādus finanses instrumentus, kredītlīnijas, uzlabotās apstākļus, arī drošības kredītlīnijas un citus mehānismus. Tādā veidā veidojot labāku saskaņu starp Eirozonu un citām valstīm. Priekšstādātāji kungs, ir nepieciešams strauja rīcība, jo krīze jau neaptver tikai Eirozonu. Līdzīgas parādības, finansu instrumenti, pārvaldības mehānismi ir nepieciešami likumdošanā, kas attiektos arī uz, zon, uz tām valstīm, kas nav Eirozonā. Lai šīm valstīm nebūtu jācīnās ar krīzi, ar sasietām rokām, un mēs varētu tiešām strauji rīkoties. Tāpēc parlamenta atbalsts ir ļoti nepieciešams. Paldies! Politisko grupu runātāji. Pirmais EPP grupas vārdā runās Markus Ferbers. Paldies, priekšsēd komisāri, dārgie kolēģi. Vispirms sirsnīgs paldies e, referentai Danutai Hibnerei, kas sagatavoja lielisku ziņojumu. Un ziņojumā ir īpaši uzrādīti riski, kas pastāv šajā sakarā. Nevar būt tā, ka mēs regulējam finanšu tirgus, bet Eiropas parlaments eh, šajā likumdošanas procesā nemaz nevar īsti piedalīties. Tāpēc mēs esam starp posmu ziņojumu instrumentu izvēlēšies, un man ļoti žēl, ka eh, padomes flangā šeit parlamentā uh, Eh, eh, Galdo vējš tur neviena nav. Eh, Pārdomē vajadzētu gan rūpīgāk klausīties šajā debatē. Un man jāsaka, ka īpaši arī Vācijas delegācijā EPP grupā ir dažas bažas vēl īpaši, kas attiec uz banku rekapitalizācijas jautājumu, kā arī uh, stabilitātes mehānismu līgumu grozīšanu, kas, e, atcerēsimies, šis mehānisms tika izveidots citā konstelācijā, citā situācijā, un ESM neizlīto to līdzekļu izmantošanu, jo drīz šie, līdz, e, šie līdzekļi e, bija paredzēts tos atgriezt, vai tiešām ir pareizi to pavērt arī ne ES, ne Eiro dalību, Eirozonas valstīm. Nu, principā ziņojums nav tik nepareizs EPP grupa atbalstīs to, taču CDU, CSU delegācija atturēsies balsojumā. Paldies! Nākamais runātājs sociālās grupas vārdā Kutašs. Paldies, kolēģi! Pirmām kārtām vēlētos pateikties Hibners kundzei par izcilo sadarbību. Viņa bija gatava iekļaut arī mūsu priekšlikums kompromiss risinājumā. Ar mehānisma regulācija, kāda tiek likta priekšlā, runājot par šīm valstīm, nodrošina vienādu darbības laukumu situācijā, kad krīze ir visās Eiropas Savienības valstīs, kur visur ir parādu krīze un ekonomiskā krīze. Eirozonas valstis, kurām ir Eiropas stabilitātes mehānisms, 500 miljardi kopsumā, bet no otras puses citām valstīm ir pieejami tikai 50 miljardi. Nu, protams, tas pieauga no 12 uz 50, bet tomēr tas skaitlis ir ļoti mazs salīdzinot ar Eirozonas valstīm. Komisija mēģina iekļaut līdzīgas, uh, līdzīgas nosacījumus ne Eirozonas valstīm, kādas tās ir Eirozonas valstīm. Tāpēc es atbalstu rekapitalizācijas instrumentu ne Eirozonas valstīm. Šīm valstīm ir nepieciešama fiskālā aizsardzība. Uh, Būtu labi, ja būtu tieša banku rekapitalizācija, lai mēs nešķeltu vienoto kopējo tirgu un arī konkurence neapdraudētu. Alde grupa. Paldies Hibners kundzei, kas ir labi pastrādājusi un ir panākusi vienošanos parlamentā. Ārkārtīgi svarīgi ir krīzes laikā, lai Eiropas Savienība turētos kopā, ziemeļi un dienvidi, un politiski. Un ārkārtīgi svarīgi, komisārs arī to minēja, ka valstis, kas nav eirozonā, arī cieš un ir nepieciešams sniegt tām palīdzību un ir nepieciešams nodrošināt šo iespējamo palīdzību. Eirozonai ir pilnīgi cits instruments, un tā acīm redzot tam bija jābūt, bet tagad ir nepieciešams uzlabot esošos instrumentus attiecībā uz tām valstīm, kas nav Eirozonā. Domāju, ka mēs varētu iet arī soli tālāk Tomēr klausoties uz Ferberkungu, līdzīgus viedokļus es dzirdu arī savā grupā, un tas nozīmē, ka pat ja mēs radām jaunus instrumentus, mēs negribam, lai kaut kas ienāktu pa aizmuguras durvīm ESM. Pēc ilgām debatēm mēs esam izveidojuši tādu kā papildinājumu, ko Himners kundze cerams atzīs septītajā pantā, kur ir minēts, ka zināmos nosacījumos dalība ir pastāvīga mēs uh, esam ievietojuši šo kompromisu, un tad grupa kopā varētu atbalstīt Hibneris kundzes teikto. Un tagad konservatīvā grupas vārdā Zīles kungs. Priekšētāji kungs, uh, komisāra kungs, um, es arī gribētu sākt ar pateicību Danutei Hubnerei <clears throat> par šo ziņojumu, lai arī, kā mēs zinām un dzirdam, uh, te būs daudz pretrunīgu viedokļu. Es gribētu atzīmēt, ka šis ziņojums faktiski ir mēģinājums harmonizēt eh, krīzes laikā palīdzības instruments Eirozonas un Eirozonas valstīm ar tādiem instrumentiem kā precautionary credit lines un daudziem citiem. Un kas ir vēl būtiskāk, ir, ir, ir mēģināts definēt to, ka tās neirozonas valsts, kas ir SSM biedri, var kļūt arī par ESM biedri. Uh, un šādā veidā saņemt arī to palīdzību, kas šajā fondā ir paredzēta, lai gan te ir vesela virkni juridisku šķēršļu joprojām šim instrumentam. Un arī šie desmit miljardi EFSM e, e naudas, kas varētu pāriet uz, uz Balance of Payments Assistant Facility, šo te programmu arī ir diezgan pretrunīgi vērtēt no tām valstīm, kas ir iemaksājuši FSM un vēlās šo naudu saņemt apakšiem savos nacionālos budžetos. Un, <coughs> arī tāpatās um, pieejamība neirozonas valstīm šī noregulējuma, banku noregulējuma mehānismam, kas būs ļoti ārkārtīgi svarīgs jautājums, tāpat kā um, rekapitalizācija komercbankām neirozonas valstīs. Uh, kopumā es gribu teikt, ka ICR e grupa uh, nebūs vienota šajā balsojumā, būs uh, deputāti, kas atbalstīs šo priekšlikumu, tā skaitā arī es, bet būs arī tādi, kas domās, uh, citādi. Katrā ziņā, ko es negribētu pieredzēt, dzirdot arī kolēģi Ferberkungu teikto, ka ziņojums var tikt nepieņemts rītā. Cerēsim, ka tā nebūs. Paldies! Thank you very much, and the next speaker is Mr. Huntis. Paldies, Huntisa kungs, lūdzu. Efharisto, kirie proedre. Paldies, priekšsēdi, kolēģi mana grupa Hibners kundzes ziņojumu diviem eslu dēļ neatbalstīs. Pirmkārt, tas ir mēģinājums no komisijas puses izmainīt noteikumus maksājumu bilancei ne eirozonas valstīm. Pirmā problēma ir tāda, ka parlamentam nav bijusi iespēja ietekmēt Eh, pasākumu būtību vai grozi jums iesniegt, un referenti pati to atzina. Tā tad parlamentam ir atvēlēta vien tāda simboliska loma šai procesā. Kolēģi, ir ļoti svarīgi, kā šie lēmumi tiek pieņemti no komisijas puses, kā, eh, kāda ir Eiropas parlamenta loma šajā procesā. Otrkārt, Eiropas komisijas priekšlikums kā arī ziņojums paredz, ka šie atbalsta mehānismi tiktu piemērot vienlīdzīgi Eirozonas un ne Eirozonas valstīm. Mūsuprāt, e, tas ir tikai iegansts, lai aizplīvrot patiesību, proti komisija vēlas neoliberālo sistēma attiecināt arī uz ne Eirozonas valstīm. Mēs redzam, ko tas ir nodarījis Eirozonas valstīm, kā Portugālē, Grieķijai un tā tālāk. Tātad, ja kāda veida šāda vienlīdzība, kas uh, uh, vēl lielāku nabadzību un uh, austeritāti izplatīs, mēs to nevaram atbalstīt. Paldies, nākamā galpelca. Divas minūtes. Paldies priekšsēd. Pirmkārt vēlos Danutai Hibnerei ziņu sagatavotai pateikties par šo ziņojumu, kas sagatavots ļoti rūpīgi Eirozonas un ne e Eirozonas dalību valstis. Uh, um, ir, diemžēl, šīs krīzes rezultātā viena otras attālinājušās. Un tādēļ, mūsuprāt, uh, mūsu kopīgo nākotni lielā mērā izšķirs tas, vai mums izdosies šo plaisu atkal aizpildīt. Eh, šie, šajā ziņojumā paredzētie pasākumi, eh, lai tuvinātu Eirozonas un ne Eirozonas valsts attiecībā uz eh, finanšu palīdzību, kas tiem tiek sniegt, ir apsveicami. Mēs visi taču redzam, ka lai pārvarētu esošās problēmas, ir lielāk pūliņi nepieciešami uh, finanšu atbalsta jomā, solidaritāte, uh, ilgspējīga izaugsme tikai tā ir panākama. Lai cīnītos par krīzes sekām, ir jābūt arī uh, profilaktiskiem pasākumiem, tajā skaitā pat konstitucionāla tiesība jomā. Un uh, ne Eirozonas valstīm ir jābauda vienlīdzīga palīdzības eh, iespēja kā Eirozonas valstīm eh, visās eh, jomās, arī attiecībā uz banka rekapitalizāciju. Ja tas tiks izpildīts, tad arī tirgus uzticība tiks atjaunota, finanšu tirgus uzticība un Eh, tie punkti, kas trūkst vēl ziņojumā, eh, būtu uh, vēl uh, jāizlabo, taču es gribu pateikties uh, Hibners kundzei par ziņojumu, jo kopumā tas ir vērtējums ļoti pozitīvi. Paldies, un tagad vienu minūtu runās Tabaidi kungs. Paldies! Pilnīgi piekrīt Hibners kundzes ziņojumā paustajam, ka uh, ārpusē e, Eirozonas valstīm, tajā skaitā arī Ungārijas valstīm, ir jābauda tāds pats uh, atbalsts, kā, kuru bauda arī Eirozonas valsts. Ungārija, Čehija vai Polija, ja šajām uh, valstīm uh, uh šo valstu bankas nebauda tādu pašu drošību, tā tas viņu uh, bankas apdrauda, tas nav konkrēti spējīgs un viņas var pat nobankrutēt. Tādēļ uzskatu par ļoti svarīgi arī to, ka katrai dalībvalstī, katrai bankai ir jā, jābūt šai iespējai rekapitalizēties un atšķirības starp Eizonas valstīm un Neeizonas valstīm ir jālikvidē šādi e, e, nevienlīdzības sašķelsi e, mūsu kontinentu un tā ir jāpārtrauc. Paldies, un tagad vienu minūtu runās Gustafsona kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es gribu uzsvērt, ka taupības politika nozīmēja lielu katastrofu Uh, mūsu valstīs. Uh, daudzi cilvēki zaudējuši cerību nākotnē, tāpēc, ka bija tāda kā tuneļa redze šos pasākumus nosakot, runa bija tikai par fiskāliem aspektiem sakarā ar krīzi. Mēs ceram, ka tas mainīsies. Mēs paši neesam varbūt uh, tik daudz skarti, jo esam diezgan labklājīgi, bet Jāsaka, šis priešlikums tikai atkārto to, kas jau notika Eirovalstīs. Tagad eh, šī taupības politika jāeksportē arī uz ne Eirozonas valstīm, kurām tāpat ir savas problēmas. Eiropas komisija tos apgāž ar nerob, ne, neoliberalisma uh, saindētām konfektēm, tas tikai apdraud visus. Jums ir jautājums no Šmita kunga. Atbildēsiet? Jā, labi, tad Šmita kungs. Zilās kartas procedūra. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju tikai jautāt Gustavsona kungam. Kur Hubneres kundzes ziņumā uh, bija šī atsauce uz, uz, uz tam problēmām un vēdersāpēm, ko jūs uh, pieminējāt? Man šķiet, ka e, jūs to tieši sapratāt nepareizi, jo runa šajā ziņojumā ir par krīzi valstīs, kas pašas nevar tikt galā ar šo krīzi, un tam jāpiedāvā tāds pats atbalsts kā visiem pārējiem. Tad kur tad ir šī problēma, kur ir šī atsauce atbilde? Kur tad Šmita kungs piecu gadu laikā ir bijis, kad mēs runājām par taupības politiku? Mēs par to nemītīgi esam runājuši. Un šeit runa ir par to pašu politiku. Mēs runājam par mikrofinansēšanas aspektiem, kas tagad jāpiemēro arī jaunajām valstīm pāri robežām. Vai tad jūs domājat, ka šīs valstis ir tādos pašos apstākļos kā Eirozonas valstis? Nu, varbūt jaunie noteikumi būs tādi paši, arī taupības politika būs tāda pati, Un, ja šīs valstis nesaņems atbalstu, tas nozīmē sociālo izdevumu apgraizīšanu un algu samazināšanu. Paldies, Kleva Keikuš, lūdzu. Paldies. Eiropas politikas veidotāji pirms pāris gadiem ieviesa jaunus instrumentus atbalstam Eirozonā. Tām valstīm, kas īpaši smagi izjūt um, krīzes sekas. ISM un uh, citi instrumenti tika izveidoti kā um, pēdējais aizsardzības līdzeklis pret krīzi. Eirozonā mēs piedzīvojam, ka Eiropas Savienībai nepieciešams definēt īpašos finansēšanas mehānismus, kas neļautu krīzei izplatīties. Mēs runājām tad par šo finanšu atbalsta instrumentu, par maksāšanas uh, bilances instrumentu. Un tad mēs runājam arī par to, ka tas būtu jāpiemēro arī neeirozonas valstīm. Divpakai nesen uh, mēs konstatējām panākumus. Un mēs konstatējām arī, ka jādomā par jauniem finansēšanas mehānismiem tām valstīm, kuru uh, maksāšanas līdzeklis nav eiro. Uh, ir uh, veikts ietekmes izvērtējums valsts investīcijām, un tagad mēs varam konstatēt starp posmā, ka šajā finansiālā atbalsta instrumentā mums jāiekļauj arī normas par valsts finansēšanu, jāiekļauj arī normas, kas paredzētu uh, budžeta uh, pasākumi sakarā ar Eiropa 2020 programmu. Paldies, uh, Stoljan kungs! Paldies! Rumānija, mana valsts, saņēma finansiālo atbalstu ļoti smagā brīdī šīs krīzes laikā. Un es gribētu paust pateicību visām dalību valstīm un arī Eiropas institūcijām par šo sniegto palīdzību. Bet valstis, kas ir ne Eirozonas valstis, jūt Uh, smagajos brīžos, ka tām nav tāda pati pieeja visiem finansēšanas instrumentiem kā Eirozonas valstīm. Tāpēc es pilnībā atbalstu Hubneres kundzes priekšlikumu, es atbalstu mūsu ziņotāju. Ir pilnīgi pareizi, kā šī nevienlīdzība ir pieminēta ziņojumā. Es atbalstu arī priekšlikumu izveidot īpašu finansēšanas mehānismu rekapitalizācijas nolūkiem, lai atbalstītu bankas. Un, protams, šis instruments ir jāsasaista ar priekšnosacījumiem, lai nodrošinātu uh, labu fiskālo un ekonomisko politiku. Paldies! Odīkungs, lūdzu! Paldies priekšsādātāji! Komisāra kungs, es gribētu pievienoties pateicības vārdiem mūsu ziņotājai un gribu apsveikt arī jūs, komisāra kungs, par visu darbu, ko jūs veicat stabilitātes labad. Ziņojums, kas ir mūsu priekšā, skar atbalsta mehānismu valstīm, uh, kas izjūt smagas grūtības ar uh, maksāšanas bilanci. Un mums ir arī līguma pants, kas paredz, uh, šīm valstīm ierobežojumus 50 miljārdi. Protams, jāveic arī makroekonomiskais pielāgojums un jāizvērtē reālā situācija. Jūs ierosinājāt, komisāra kungs, aizvietot šo noteikumu ar īpašiem noteikumiem eh, pārmērīga deficīta procedūrai. Un man ir trīs jautājumi. Visu pirms par Eirozonas valstīm. Mums ir eh, starptisks nolīgums starp valstīm. Mums ir šīs stabilitātes mehānisms. Un vai um, Kā tad ir, eh, ir mehānismi, kas šo uh, priekšlikumu uh, atbalsta un pamato, bet EFSF, piemēram, stabilitātes fonds, uh, uh, tas tagad izzudīs. Kāpēc jūs izmantojat šeit 53. pantu kā juridisko pamatu? Tad tālāk par ekonomisko pārvaldi. Piemēram, apvienotā karalīste ir valsts, kas nepiemēro šo izņēmumu uh, jo tai uh, ir brīva izvēle nepiemērot eirozonas normas. Bet kā tad šeit jārunā par stabilitāti? Un uh, dalību valstis nevar veikt šo pastiprināto uzraudzību. Kā jūs apiesiet šo problēmu? Paldies! Un tagad Balčītis kungs, lūdzu. Paldies! Es arī vēlētos pateikties referentei par ļoti labi sagatavotu priekšlikumu, Domāju, ka esošo likumu noteikumu pārskatīšana ir īstajā brīdī. Ir nepieciešamas lielākas garantijas palīdzības saņemšanai, jo situācija ir smaga. Banku sektora rekapitalizācijai ir jābūt konsekventai un caurskatāmai. Mēs runājam par banku darbības caurskatāmību, šī loma ir ārkārtīgi svarīga šādā krīzē. Finansu dokumentiem ir skaidri jāuzliek banku vadītājiem atbildību, un arī Eiropas centrālās bankas loma ir jābūt svarīgākai, jo, ja mēs vēlamies atrisināt bankrotu jautājumu, dalību valstīm nāksies sniegt pareizus indikātors, un tas nozīmē, ka dalību valstīm un nodokļu maksātājiem vajadzēs sekt šos izdevumus. Domāju, ka jaunais priekšlikums uzliks papildu atbildību šim sektoram. Brīvais mikrofons, pieci cilvēki pieteikušies. Mikalašik. Paldies! Komisārkungs, kolēģi, globālā ekonomiskā krīze ir atstājusi iespaidu uz visām dalību valstīm. Šodien mēs vēl nesam spējuši pārvarēt recesiju un atšķirt eirozonu no citām valstīm ir ļoti grūti. Mēs esam visi vienā laivā. Un tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs nepakļautu valstis jaunām nesabalansībām. Banku savienība būs labs instruments, kā cīnīties ar šīm problēmām, kādas mēs izjūtam šodien. Ir svarīgi, lai banku savienības locekļiem būtu pietiekami daudz finanšu, lai varētu uzturēt valūtu uh, stabilitāti, un tāpēc ir nepieciešams atlikt sānis naudu, un šai naudai jābūt pieejamai visiem. Paldies! Ungārija nav um, Eirozonas valsts, un tomēr mūsu finanšu stabilitāte ir labāka nekā daudzam Eirozonas valstīm. Trešo gadu jau mums ir mazāk nekā 3% budžeta deficīts, eh, Eh, tagad mums ir uh, vairs tikai 67% no IKP uh, eh, valsts uh, parāds, kas ir uh, atpalikt tikai no četrām Erzonas dalību valstīm. Un tomēr 2010. gadā tātad uh, mums, bija vēl, uh, mums bija sliktāks uh, fi finanšu stāvoklis nekā Grieķijai, un tomēr esam panākuši šos labos rādītājus tagad. Un tomēr mums ir svarīgi, ka arī uh, ārpus Eirozonai esošām dalībvalstīm būtu pieejama atbalsta mehānismi, tādēļ es uh, uh, apsveicu Hibners kundze šo ziņojumu, mēs to ar prieku atbalstīsim. Paldies. Paška kungs. Paldies. Priekšsēdētāji kungs. Ir dabiski, ka tāpat kā Eirozonai, arī citām Eiropas Savienības valstīm ir jābūt iespējas rekapitalizēt savas bankas ESM tika izveidota, lai tiktu galā ar eirozonas riskiem. Un šis instruments nav labi piemērots citām dalību valstīm. Himners kundzes uh, priekšlikumā ir divi varianti, kā var rekapitalizāciju atrisināt, un man jāsaka, ka no juridiskā viedokļa un tiesiskā viedokļa ir labāk mainīt līgumu par IMS izveidi, lai dalību valstis varētu izdalīt kapitālu, lai nodrošinātu riskantos darījumus banku rekapitalizācijas gadījumos. Un otrs variants, kas minēts, tātad aizdevums dal, dalību valstīm, manuprāt, tikai paturēs spēkā esošo atšķirību starp Eirozonu un citām valstīm. Esošās regulācijas pārveide ļautu ne Eirozonas valstīm iegūt instrumentus, kas ir pieejami Eirozonas valstīm. Mēs bijām viena no pirmajiem, kas guva finansu palīdzību no Eiropas Savienības BOP palīdzības ietvaros. Šādā veidā Rumānija varēja nostabilizēt tās valsts izdevumus un finanses un sākt reformas. Politiskā cena, protams, bija liela, bet mēs samazinājām budžeta deficītu un kontrolējam valsts parādu. Taču ir, protams, iespēja, ka vienošanās ar Startautisko valūtas fondu un komisiju esošā sociālistu valdība varētu neizturēt, un tas apdraudētu visu reformu gaitu, kādu mēs esam plānojuši. Ļonkungs, paldies! Paldies priekšsādātāji! Grave creștere economice și stabilitate esošā situācija ir tāda, kas ir radījusi liels zaudējums mūsu ekonomikai, palielinājusi deficītu un valsts parādu daudzās Eirozonas un ārpus tās valstīs. Negatīvais iespējas jau nebija no eiro, taču tas var izplasties visā Eiropas Savienībā, tāpēc uzskatu, ka ir nepieciešams, ka šīs valstis piedalās vienā uzraudzības mehānismā un ir arī daļa no ESM un rekapitalizācijas instrumenta projekta. Šīs valstis lielākoties nespēja piekļūt finansu instrumentiem, tāpēc palīdzība VOP mehānismā būtu tāda, ka varētu celt to administratīvo kapacitāti un absorpcijas spēju. Paldies! Paldies! Finansu krīze katrā ziņā ir iespaidījusi dalību valstu budžetus, un tas ir novedis pie šī sliekšņa pacelšanai līdz 50 miljardiem eiro Zinām, naudas resursi ir pieejami valstīm, arī mana valsts Rumānija ir gūst labumu no tā. Taču, protams, ir zināms problēmas šī mehānisma īstenošanas gaitā, jo tās valstis, kas nav Eiropas Eirozonā, nespēja gūt pieeju tiem pašiem instrumentiem kā citas, un mums ir jānodrošina vienādu iespēju sistēma esošie mehānismi tikai sarežģīs situāciju. Maksājumu bilance un BOP, protams, var uzlabot šo sistēmu, konsolidējot administratīvo kapacitātu un apsarpspēju. Es pilnībā atbalstu Himneras priekšlikumu un gribētu apsveikt viņu ar izcilu ziņojumu. Paldies! Un tagad beigsim debates. Vārds komisāram. Paldies priekšsēd, godātie deputāti. Pirmkārt, ļaujiet pateikties par saturīgu debati šajā svarīgā jautājumā Eiropas Savienībai kopumā. No nu, viss sirds atbalstu Hibneres kundzes uzsvaru uz nepieciešamību saglabāt Eiropas saimnes vienotību. Un šo aspektu pieminēja arī daudzi debatētāji, tā skaitā Ole Šmits. Līdz šim nav zināms, kas būs atslēga jautājumu padomē. Deputēju šo jautājumu sarunas vēl nav uzsāktas, tādēļ Eiropas parlamenta pozīcija ir īstā laikā arī lai virzītu uz priekšu diskusijas padomē. Izmantošu šo iespēju, lai iedrošinātu arī padomu sākt debats par šo jautājumu. Es gribētu arī pateikties Stolojāna kungam un Odīkungam par to, ka viņi pieminēja Rumānijas pieredzi par ES Uh, budžeta atbalsta maksājumu nozīmi Rumānijas uh, finanšu stabilitātes uh, atgūšanā. Pagājušā gada gaitā arī Ungārija un Latvija ir no šādām programmām gūšas labumu. Latvijas pieredze īpaši ir ļāvus mums gūt mācības. Kad krīze uh, skāra Eiropu tā arī Latvija ļoti dziļi skāra. Latvija saņēma Eiropas Savienības atbalstu e, budžeta līdzsvarošanai, un to atbalstīja arī Ziemeļvalstis, kā arī Startautiskais valūtas fonds. Latvija īstenoja drosmīgu, e, ambiciozu eh, ekonomisko reformu un finanšu pielāgošanas programmu. Tagad Latvija ir atlabusi uh, tā ir pabeigusi programmu, noslēgus to, un tās tautsēmniecība ir atkal augoša, un mēs redzam arī labus tendenci attiecībā uz nodarbinātību šajā valstī. Es nesaku, ka grūtību nav, grūtības ir, pielāgošanas programma ir bijusi visai izaicinoša Latvijai, taču Latvija ir jau augšupējas ceļā pateicoties šai programmai un Eiropas Savienībai. Šodien Latvija ir nopietnas kondāts, uh, eh, lai kļūtu par Eirozonas valsti, sakojot uh, eh, Igaunijai, kas iestājās Eirozonā 2011. gada eh, Eirozonā janvārī. Kas attiec uz juridisko pamatu, ko Huntis kungs pieminēja priekšlikums uz uh, 352. līguma pāntu. Odīkungs, jūs jautājumi bija ļoti uh, pamatoti un uh, detalizēti. Es ceru, ka komisijas juristi jums spēs atbildēt. Noteikti jūs jautājumi bija pamatoti un tagad uh, zviedru valodā. Es vēlētos tikai teikt Gustafsona kungam, jo eh, Šmita kungs un Gustafson kungs debatēja Zviedru valodā, un jums vēlētos teikt, ka solidaritāte, ko piedāvā Eiropas Savienības valstis, Eirozonas valsts, nozīmē to, ka arī ne Eirozonas valsts, vājākās valsts tiks atbalstītas, uh, no kā gūs labumu tā, to iedzīvotāji, varēs tikt radītas darbvietas, tautsēmniecības izaugsme un tādējādi tikt sasniegti šie reformu mērķi. Paldies, komisāra kungs. Noslēdzot debats, vārds referentei Hībners kundzei divas minūtes, nerunāšu gāri. Mans EPP kolēģis Ferbera kungs pauda bāžas par banku rekapitalizāciju un ne Eirozonas pieju e, šim fondam. Gribētu sacīt, ka šis parlaments e, samērā nesen apstiprināja opt-in mehānismu ne Eirozonas valstīm, uh, vienotiem uzraudzības mehānismam. Mēs visi zinām, ka šis mehānisms varētu radīt situācijas, kur uzraugs nacionālajiem finanšu sektoriem uzliktu rekomendāciju vai prasības, kas var novest pie banku rekapitalizācijas. Tādēļ es domāju, ka mūsu atbildībai vajadzētu uh, pārsniegt SSM un mums būtu jāraugās, kā mēs varam palīdzēt arī šīm dalībvalstīm uh, piekļūt rekapitalizācijai uz aizņēmumu pamatu. Otrakārt, mēs runājam par ESFM uh, turpinājumu, jo šī programma drīz beigsies, kad ESM uh, sāks darboties. Uh, runa nav par atlikušo līdzekļu pārnešanu, bet uh, kapacitāšu. Uh, tā ir atšķirība tomēr. Un visbeidzot gribētu pateikties visiem, ar kuriem man bija uh, Eh, tas eh, gods un prieks eh, pēdējo 2-3 mēnešu gaitā debatēt šo ziņojumu visiem ēnu referentiem, kā arī visiem šīs spraigās debats dalībniekiem šodien parlamentā. Paldies! Līdz ar to debates par šo jautājumu ir beigušās, un balsojums būs rīt pulksten 11.30. Nākamais darba kārtības punkts. Jautājums, uz kur jāatbild mutiski komisijai par reģionālo valsts atbalstu.